Man ir prieks sveikt mūsu vidu Eiropas komisijas prezidentu Žozē Manuelu Barozu. Pirms mēs sākam jautājumu stundu, gribētu jūs informēt par to, ka vakardienas plenāra sesijas protokols jau ir mūsu rīcībā. Ja ir komentāri vai iebildes, tad lūdzam ziņot par tiem. Ja šādu komentāru vai iebilžu nebūs, tad minūtes tiks pieņemts. Un tagad pāriesim pie pirmā darba kārtības punkta, kas ir jautājumi komisijas prezidentam. Vēlreiz sveic Barozo kungu mūsu vidū. Sāksim ar pirmo jautājumu daļu. Jautājumi, kurus uzdod politisko grupu vadītāji un citi deputāti, kas uzdod jautājumus politisko grupu vārdā. Katram jautājumam dod laiku vienu minūte, atbildē arī vienu minūtu, un pēc tam vēl varbūt 30 minūšu garš papildu jautājums, uz kuru prezidents atbildēs 30 sekundes. Tautas partijas vārdā pirmo jautājumu uzdos Korin Vortmankola. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropa 2020 mums uzliek ļoti augstus mērķus. Pilsoņi arī no mums daudz ko sagaida. Sagaida ekonomisko progresu, jaunas darba vietas, tirgus ekonomikā, konkrētus priekšlikumus.